Exactly. Dear colleagues, please. Dargie kolēģi, aicinu jūs ieņemt vietas un sākt mūsu sanāksmi. Vispirms pieņemam darba kārtību. Kā jūs zināt, šī pirmā sanāksmes daļa būs kopīga um, ekonomikas un budžeta komiteju sanāksme. Yes. Um, so, uh, let's uh, adopt. The Tad pieņemsim darba kārtību. Vēlos sveikt Pervanšu Bērešu, kas ir jaunā sociāldemokrāta koordinātore. So we move to chair and šobrīd nav sanāksmes priekšsēdētāji paziņojumi, tāpēc seko protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 13. oktobrī, 15. decembrī un 26. aprīlī. No 2015. un 16. gada attiecīgi. Uzskatām tos par apstiprinātiem. Pārējām tālāk pie ziņojuma projekta izskatīšanas. Bēges kunga un Berešas kundzes ziņojums par Eirozonas budžeta kapacitāti. Kā jūs zināt, referenti eh, prezentēja ļoti interesantu un ambiciozu ziņojumu projektu. Bija arī organizētas vairākas svarīgas misijas eh, dažādās Eiropas galvaspilsētās. Tāpat arī bija atbilstošas sanāksmes svarīgas tā skaitā ar Reglinkungu. Tā kā ir liels darba apjoms paveikts, vēlos tiešām atzinīgi novērtēt šo darbu, jo temats ir ļoti svarīgs. Tur ir budžets, budžets vienotajam tirgum, un tagad ir arī vienotā valūta. Un, un tur tieši ir tas pats galvenais, kā mēs ņemsim vērā to, ka ne tikai vienotais tirgus, bet arī vienotā valūta. Un kā var papildināt eh, budžetu vienotajam tirgumam ar budžetu vienotai valūtai. Tāpēc došu vārdu referentei Pervanšai Beresai. Merci beaucoup, monsieur le, le président. Paldies, priekšsēdētājs. Es 57, 55. panta izpratnē un komisijas darbā. Tas ir svarīgs brīdis, kad pēc abu darba dokumentu prezentācijas, kurus mēs esam apsprieduši iepriekšējās sanāksmēs, mēs šodien nākam klajā. Uh,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 euh, tout à fait euh, commune. Kur mēs esam veidojuši šo tekstu? Sākotnēji priekšsēdētāji atgādina, ka mēs saskaramies ar acīmredzamu lietu to, ka Eiropas budžets nekad nav ticis pārskatīts pēdiņās pēc pārējas uz eiro, bet pārēju uz eiro gan investīcija, gan iekšējā tirga. qui n'a, à proprement parler, jamais fait l'objet d'une étude d'impact. Runātājas mikrofons regulāri atslēdz. Tāpēc tulkojums ir apgrūtināts. Krīze kā tāda. parāda eirozonas trauslumu. Tāpēc līdzreferenti ir pārliecināti par to, ka tad, kad mēs runājam par ekonomikas un monetārās savienības pabeigšanu, viens no tās valstiem ir konkrēta budžeta rīka veidošana ar rīkiem eirozonai, kā to mūsu parlaments apstiprināja 1998. gadā rezolūcijā, ko uzsāka ekonu komiteja mūsu kolēģi Metena vadībā, kurš norādīja, ka, lai varētu stāties e, pret asimetriskiem triecieniem, eirozona ir jābūt ar stabilizācijas fondu. Tā tika norādīts jau to laiku. Tāpat arī referenti ir pārliecināti, kā piecu prezidentu ziņojumā ir noderīgi elementi, un mēs esam pārliecināti, ka otrais etaps noderīgs šai diskusijai. Ka šim etapam mums ir jāgatavojas, ņemot vērā to, ka piecu priekš, prezidentu ziņojums būs jāpildina atkarībā no Eh, tām sanāksmēm, kas eh, notiek starp laikā. Es negribu izteikties pārāk gāri, es apzinos, ka šis temats ir eh, būtisks daudziem kolēģiem, tomēr vēlos norādīt, kāda ir mūsu piedāvātā pieeja. Ņemot vērā trūkums Eirozonas darbībā, mēs Atgādinām to, ka parlaments nepārtraukti ir aicinājis integrēt Eiropas stabilitātes mehānismu tajā, ko mēs devējam par komunitāro metodi, un mēs redzam, ka tas ir ierakstīts otrajā etapā, kā to definē piecu priekšsēdētāju ziņojums. Mēs uzskatām, ka tas veikts, kā šis stabilitātes mehānisms tiks integrēts komunitārajā metodē un tiks saistīts ne tikai ar Eiropas Savienības budžetu, bet arī ar daudzgadu finanšu uh, schēmu. Šeit vēl būs daudzi punkti, kuri būs jāsaskaņo, jāpieslīpē, un mēs gribam sākt ar domu, ka integrēšana ir jāveic augstāk nekā E, DFS paredzētie sliekšņi. Iesākumā mēs e, norādām trīs funkcijas, uz kurām ir jātiecina Eirozonas budžeta kapacitāte. Pirmais ir konverģents, otrais e, asimetrisko šoku absorbēšana un trešais simetrisko triecienu izturēšana. Lasot ziņojumus un uzkrājot apliecinājumus dažādos um, mūsu tikšanās pasākumos, gatavojot ziņojumu, mēs uzskatām, ka visas šīs trīs funkcijas, ka tām ir jāparēdz finanšu un budžeta līdzekļu papildus. Tas nozīmē, ka runājot par pirmo mērķi konverģenci, kas ir pilnīgi nepieciešams, lai notur, uh, panāktu Eirozonas ilgtspējību un arī, lai investīcija līmenis Eirozonā nebūtu zem līmeņa, kā tas ir šobrīd, mūsuprāt, Eirozonas budžetā un arī pārskatot DFS, ir jāmeklē tādi rīki, kas varētu konverģenci uzlabot. Tāpēc papildus finanšu rīkam kā tādam, mēs piedāvājam uzklausīt eh, to domu, ko jūs priekšsēdētāji Elmāru Broku un Giverhofštātu paudāt iepriekšējā mandātā, um, gatavojot četru priekšsēdētāju ziņojumu un gatavojot rīcības kodeksu, kas balstītos uz uh, Maastrichts kritērijiem, kas mudina aģa veikt eh, reformas dalībvalstīs un pašās dalībvalstīs reformu piemērot ar mehānismiem, kas būja vairāk pamudinājumi nekā sankcijas un ar leģitimitāti un efektivitāti, kas sevi parādīja labāk nekā mehānismi, ko esam ieviesuši pēc pārējais uz Eiropu. Tas attiecās uz pirmo funkciju. Tālāk par otro, par asimetrisko e, šoku absorbēšanu. No ekonomistu akadēmiska viedokļa tas ir diskusija centrā, bet mēs apzināti to esam iekļaujuši kā otro mērķi. Un šeit rodas jautājums par Eiropas stabilitātes mehānismā. Darbības uzturēšana komunitārā pieejā, bet ar tādu mehānismu, kurā nosacījumi tiku definēti katram e, konkrētam gadījumam, un tas dotu iespējas samazināt elementus diskusijās spriedzes periodos un arī, kas piešķirtu redzamību spēlētājiem, at, runājot par Eirozonas darbību. Un šeit ir runa vienlaicīgi par to, ko mēs devējam par nelāgo dienu fondu. Eh, nevar pateikt jums precīzi nosaukumu franču eh, valodā, eh, angļu valodā liet, Reinīdeina fonds, jeb lietaino dienu fonds. Un tagad es pārēju pie trešās funkcijas, kas ir simetrisko triecienu uztvēršana, kur mēs uzskatām, ka jāpapildi ir mūsu rīcībā šobrīd esošie rīki Visos gadījumos mums ir jādomā par pārvaldības jautājumu padziļināšanu, un šajā sakarā ir vesela rinda jautājumu uz mūsu darba galda, par kuriem kolēģi varēs izteikties. Paldies! Paldies par šo prezentāciju! Tagad gaidām Bērgis kungu, EPP grupas vārdā, tad dodu vāru Burkhardam Balcam. Thank you very much. Uh, Paldies, priekšsarētāji. Mūsu ēnu referents Zigfrīds Murašans uh, prasīja man izteikties viņa vietā, jo viņam ir KPP e preses pārstāvim jāpiedalās mūsu partijas 40. gada dienā, kas šobrīd tiek uh, atzīmēt Luksemburgā. Viņš tādēļ ir tur un lūdzu man izteikties viņa vārdā. Es, eh, protams, to arī darīšu. Zigfrīds Murašans sacīja, ka viņam ir zināmas bāžas eh, lasot budžeta kapacitātes ziņojumu projektu. Viņš uzskata, ka ziņojums mazina da, eh, pašreizējā Eiropas Savienības eh, tiesību ietvara spēku, un respektīvi bažas ir šādas. Pirmkārt, ziņojums nenodrošina precīzu definīciju ekonomikas un monetārai savienībai. Otrakārt, attēlo EMU un valūtu kā tādu kā iemeslus pašreizējai parāda krīzei. Tāpat laikā uh, neminot eh, ekonomikas eh, pārvaldības kļūdas eh, dalībvalsts līmenī, piemēram, atliekot vajadzīgās reformas, nepieturšanās pie SGP un publiskā tēriņu palielināšana, nepalielinot finansējuma, dis, finanšu disciplīnu un makroekonomiskā nelīdzsvarotība, kas ir uzkrājušās vairākās Eirozonas valstīs desmitgadēm ilgi, atstājot tās bez manevrēšanas iespējām, tad, kad iestājās krīze. Tas nu gan bija garš teikums. Nu, to Zigfrīds sarakstījis. Viņa prāt tiek apzināti nepareizi uh, Eh, atspoguļot Pringlu lietas eh, secinājumi, neiestrādājot eh, kīkomunitēra attiecīgās konstatējumus no šīs lietas. Pringlu lieta ir instrumentalizēta vairāk kārt ziņojumā, lai mazinātu 125. pānta spēku, tā saukto no bailout klauzulu. Tomēr Eiropas eh, Savienības tiesa lēma, ka Eiropas Savienības iestādēm nevar uzlikt jaunus pienākumus, jo tas prasītu grozījums līgumā. Ceturkārt, ziņojumā nepiemin to, ka fiskālā kapacitāte būs eh, ierobežota un nevarēs stabilizēt lielās Eirozonas valstis fiskālai kapacitātei nevajadzētu būt par uzdevumu glābt eh, grūtībās nonākušas valstis. Tas ir darboties kā krīzes mehānisms, pie tam nav bailout klauzula, eh, kas ir minēta 125. pantā. Ziņojumā tāpat nav pat reizi pieminēts pats pāns kā tāds. Piektkārt, ziņojums piemin arī ESM pārveidi par Eiropas monetāro fondu vai valūtas fondu, kas nav iespējama pašreizējā ES tiesiskajā ietvarā un kam arī būtu nepieciešama grozījuma līgumos. Seškārt. Ziņojumā tiek ierosināts finanšu ministra amata izveidi. Uh, bet netiek eh, precizēt, kāda būtu šīs ministrijas un ministra kompetences. Viņiem būtu tāda kā valsts kase, kas pēreiz būtu šai amatā arī kā Eirozonas vadītājs. Mums ir jānoraida šobrīd šāds uh, priekšlikums. Tāds ir viņa viedoklis. Septītkārt. Pēc 23. pantā minētā fiskālā kapacitāte tur ir aizstāta ar ESM, EMF. Tas būtu iespējams tikai tad, ja notiktu grozījuma līgumā. Fiskālā kapacitātei nav jāpilda ESM uzdevumi, kā tas skaidri ir atrunāts tā sauktajā piec priekšsarētāja ziņojumā. Fiskālās kapacitātes eh, pārveide par ESMF e nepieminot procesu kā tādu ziņojumā, pilnībā grauj tā funkcionēšanu kā instrumentu, kas varētu sniegt iniciatīvu struktūrālām reformām, kā tas tiek ierosināts pirmajā pīlārā. Astotais punkts. Ziņojumā tiek ierosināta trīs pīlāru fiskālai kapacitātei. Pirmais pīlārs ar iniciatīvām fiskālās kapacitātes veidošanai var tikt īstenot bez grozījumiem līgumā cik daudz funkcijas eh, fiskālajai kapacitātei būtu vienlaicīgi jārisina. Ņemot vērā tā ierobežotos apmērus, tā nevarēs absorbēt eh, asimetriskos un simetriskos triecienus Eirozonā kopumā kā tādā. Līdz ar to Morašana kungs ierosina koncentrēties uz mērķi, kam, ko fiskālā kapacitāte spētu sasniegt. Devītais un pēdējais Otrais pilārs ir tā vienkārši nodomu deklarēšana. Tur netiek aprakstīts, kas īsti ir šis e, fonds e, nebaltām dienām, un tāpat arī e, netiek tālāk runāts par bezdarba pabalstu schēmu, un netiek runāts par to, kā morālā kaitējuma jautājums tiks risināts. Un tas rada plašas bažas, pras, t, pieņemt šīs schēmas, īsti nepaskaidrojot, kas ar tām ir domāts. Tad kopsavilkums - vienīgais risinājums, ko ziņojums piedāvā pašreizējām ekonomikas problēmām Eirozonā, ir transferu savienības izveide bezdarba apdrošināšanas schēmas izskatā, un um, tas nav iespējams bez grozījumiem uh, šajā, uh, bez grozījumiem Eiropas Savienības līgumos. Tas ir pret eh, to, ko vēlas mūsu grupa. Un tas ir tas, ko Zikfrīds Murašans man līdz šim ir iesniedzis. Priekšsēdētājs, paldies! Daži novērojam par juridisko pusi, bet eh, man būs tā iespēja to eh, komentēt brīvā mikrofona procedūrā. Otrs referents, Raimunds Bēge, lūdzu. Es atvainojos, eh, mans Eurostar vilciens aizkavējās, eh, tas nebija plānots, un eh, piefiksēju pēdējās piezīmes no tā, ko Zikfrīds Murasans bija vēlējies sacīt. Tāpēc vēlējos pavisam skaidri pateikt. Protams, ka mēs kā referenti to zinām, un mums bija pagājušā nedēļā vēl tikšanās, mums vēl ir jāprecizē ziņojuma teksts, balstoties Uh, uz to, kad uh, būsim tikušies ar ekspertiem. Bet šeit ir uh, jāpasaka ļoti skaidra lieta. Mēs nevaram diskutēt centrālās bankas politika attiecībā uz procentu likmēm. Mēs nevaram vienkārši atstāt situāciju, kā tā ir, saistībā ar investīciju trūkumu Un mēs nevaram atstāt Eiropas Savienību ar vai bez Brexit, e, kāda tā šobrīd ir. Pārdomām. Centrālās bankas e, priekšsēdētājs jau kādu laiku atpakaļ pieminēja, ka monetārā politika viena pati Eirozonu neizglābs un ka ir nepieciešami steidzami papildu pasākumi. Uh, Tas ir ticis arī apstiprināts Centrālās bankas ziņojumā, kas izdot šī gada aprīlī, un ir aprakstīts vēl skarbāk. Un te nu mēs esam. Un vēlos arī atgādināt, ka 98. gada novembrī vai decembrī Metens ziņojumā, es nezinu, vai par vanšu pieminēto, bija jau dažas būtiskākās idejas aprakstīts. Kā cilvēks, kurš strādā budžeta komitejā, Es izvērtēju situāciju, kāda būs ar Eirozonas īstenošanu. Joprojām ir arī maksājuma bilances uh, instruments eh, va, dalību valstīm, kas nav Eirozonā, balstoties uz 143. pāntu līgumā, tas ir ticis izmantots, un kapacitāte ir palielināta krīzes dēļ. Šis instruments Eirozonai nepastāv. Un man ir svarīgi vēl kas. Respektīvi, viss, ko mēs apspriežam, ir saistīts ar skaidriem nosacījumiem. Un mēs nevaram runāt tikai par riska dalīšanu, mums ir jārunā arī par suverenitātes dalīšanu, jo savādāk tas viss nedarbosies. Un, protams, mums jārunā arī par to, ko mēs varam darīt bez līguma grozīšanas un kas mums ir jādara un kas ir nepieciešams saistībā ar līguma grozījumiem. Tas ir pilnīgi skaidrs. Bet cik es sapratu un eh, neesmu juristu, eh, jurisprudents studējis, tad ir kāds palīdzot. Tādas lietas kā fonds nebaltām dienām ir iespējams bez līguma grozīšanas. Bet no otras puses mums ir jāievēro arī tas, kas saistībā ar eh, konstitucionālos eh, tiesas lēmumiem, līguma grozīšana, un tā ir eh, mana politiskā apņēmība pavisam skaidra, ka mums ir jāveic Eiropas DSM pārveide par Eiropas valūtas fondu, bet tas darbosies tikai tad, ja būs nepieciešamie grozījumi sistēmas pārvaldīšanai un īstenošanai, jo savādāk tas vienkārši nedarbosies, mēs nekad šo mērķi nesasniegsim, paliksim starpvaldību procedūrās, un kas ir tikai e, tādēļ izvēlēts risinājums, ka dalība valstis nespēja un negrib vienoties. Un to mēs varēsim panākt tikai tad, ja mēs ņemsim arī uh, Eh, vērā Nacionālo parlamentu prerogatīvas eh, saistībā ar pašu resursiem. Bet tas ir pilnīgi skaidrs pārvaldības struktūrā un normatīvajā struktūrā saistībā ar visaptvarošo regulējumu Eiropas eh, monetārajam fondam vai Eiropas valūtas fondam. Mums ir jārunā par demokrātisko atbildību, kāda ir pa Eiropas parlamentam, un tur ir trūkumi pieredze arī rāda, ka krīzē, kā tas e, notika no ES padomas puses, kas izvēlējās 600, 60 e, miljārdus e, zem pašu noteiktiem griestiem un zem Eiropas valodas fonda griestiem. Tādējādi, maigi sakot, tika eh, skartas Eiropas parlamenta budžeta eh, lemšanas tiesības. Un tas ir viens no argumentiem, kāpēc mums ir jāsagatavo savus um, lēmumu pieņemšanas process un pasākumi, lai tie būtu pieņemti saulaicīgi, lai nesāktu ķerties pie tiem tikai krīzē. Un tad, tad mēs varētu kļūdīties, steigāt šīs lietas var izsināt. Piekrītu arī, ka attiecībā uz instrumentiem esošo fondu, piemēram, stru, struktūru fondu kohēzijas eh, fondu un EFSI profesionalizācija varētu būt labāka, lai varētu arī risināt eh, nepieciešamās struktūrālās reformas dalību valstis. Vienu mirklīt, saka priekšsēdētājs, man saka, ka Eh, pirmajā kanālā vācu valodā iet šobrīd grieķu tulkojums. Acīm redzot, ne visi mūsu vācu kolēģi runā grieķu valodā, tāpēc es lūkšu veikt labojumus. Eh, man sieva saka, ka eh, gramatika šais valodās esot diezgan līdzīga. Nu, acīm redzot, tas ir sākuma punkts, lai mācītu šo brīnišķīgo valodu. Tātad, lai varētu profesionalizēt šos in instrumentus, kas ir ļoti svarīgi, mums ir jārunā arī par eh, vēl vienu lietu, par tehnisko palīdzību, ko komisija prezentē tikko kā priekšlikumu. Tas ir interesants kodols, kur man jāpaskatās, vai to var eh, paplašināt eh, jaunajā DFS, bet no otras puses vēlos arī informēt ka eh, struktūras fondu eh, ietvar šobrīd eh, pieļauj dažas iespējas attiecībā uz īstenošanu un reaģēšanu uz konkrētām situācijām individuālajās dalību valstīs. Vai mēs izmantojam to šobrīd pietiekamā mērā, jā vai nē. Un arī pavisam skaidri pateikšu par fiskālās kapacitātes lomu mazāk kapitāla savienība, mazāk banku savienība pastāv vai drīzāk nepastāv, jo lielāka ir nepieciešamība pēc zināmas fiskālās kapacitātes. Šī e, saikne nevar palikt nepamanīta. Protams, ka parlaments joprojām pieturas pie visiem četriem pilāriem, ko eh, min pieci priekšsēdētāji ziņojumā, par to šaubu nav. Bet otrs aspekts eh, saistībā ar ESM un tā pārveidošanu par Eiropas valūtas fondu ar nepieciešamo lēmumu pieņemšanas procesu un stingru pārvaldību. Tad eh, šajā aspektā, manuprāt, ir skaidri jāpasaka, ka šāda veida norobežošanās, kas pastāv, nevar tikt apšaubīta. Mēs šajā kontekstā runājam par fiskālo kapacitāti, tā skaitā valūtas fondu, un papildus runājam par fiskālo kapacitāti, kas var uzņemties šos papildus pasākumus, šīs atbalsta programmas, kas ir saistīts ar konkrētiem nosacījumiem eh, attiecībās dalībvalstīm, lai izvairītos no atsevišķu triecienu situācijas, bet tāpat laikā ir svarīgs jautājums par šādu fondu pārvaldību. Vai to var darīt, izmantojot ESM eh, struktūrām? Lai nesajauktu eh, kopā šīs lietas un lai būtu skaidrs nodalījums. Līdz ar to, es domāju, mēs visi apzināmies, ka šogad ir nepieciešama ļoti enerģiska pieeja, lai Eirozona un vienotais tirgus eh, virzītos uz priekšu, lai tiktu noteikti nepieciešamie tālākie soļi, kas ir īstenojami bez līguma grozījumiem un kādiem pasākumiem mums ir nepieciešams, stabili kas ir nepieciešams stabilizēt, kur ir nepieciešama līguma grozījuma. Bet ir jānosaka skaidra ceļa karte, kur ir ietverti abi šie soļi, jo savādāk mēs neizpildīsim savus pienākumus. Paldies! Uh, Paldies! Uh, tagad uh, Polstā. Paldies! Tātad man patīk šī doma par ceļa karti. Nu, mēs nezinām, kādas problēmas varētu būt priekšā. Uh, un ir eh, vajadzīgi instrumenti, lai Eiropa būtu droša un saprātīga. Nu, pagaidām tas tā vēl nav, ir vēl jāstrādā pie pamatiem. Es gribētu eh, sākt ar to, ka man patīk šajā ziņojumā tas, ka tiek veicinātas struktūrālās reformas. Tā ir laba ideja un parlamentam tas būtu jāvirz vēl tālāk. Tātad budžets būtu jāredz kā veids, kā Ehm, varētu veicināt eh, valstu piedalīšanos Eiropas risinājumos vai arī palīdzēt valstīm īstenot politiku. Protams, eh, te nevajadzētu būt eh, tikai ESM e piesaistai, bet tam jātiecas arī uz budžetu. Uh, un būtu vajadzīgs ne tikai instruments, piemēram, Eiropas eh, politikai, bet ir svarīga arī solidaritāte. Nu, solidaritāte ir divvirziena process, un mums ir eh, vajadzīgs, eh, lai mēs palīdzētu valstīm, kuras izdara reformas, lai tās būtu veiksmīgas. Es gribētu arī teikt, ka ir trīs pīlāri finanšu, tātad, nu, šai fiskālai kapacitātei. Nu, vai te būtu jāparedz visas funkcijas? Nu, te varētu domāt vairāk arī par nesimetrisko šoku, bet es piekrītu, ka ir jābūt šiem trim pīlāriem, lai Eiropa būtu droša. Un man vēl ir daudz jautājumu Nu, es nedomāju, ka šis, šī ceļa kārta ir pabeigta, nu pēc tās mēs vēl nevaram nekur nonākt. Bet ir grūti apvienot šo fiskālo kapacitāti ar budžeta noteikumiem, tātad mēs redzam, ka ir pārēja no fiskālās eh, kapacitātes, un eh, no otras puses ir jāņem vērā arī budžeta noteikumi. Tas ir, nu, varbūt neskaidri, bet te mēs nonākam līdz eh, galvenam neskaidram jautājumam, kas ir Eiropas pārziņā un kas ir valsts pārziņā. Tas būtu jāpaskaidro, un eh, nu, šeit būtu jāsāk ar domu par konverģenci, tātad vai būtu jāveic, vai šī konverģence veicina struktūrālās reformas vai prasa vēl ko vairāk vai mēs tiešām gribam Briselei, lai Brisele dod Parīzai norādījumus, kā ir jāreformē darba tirgus, bet nu ir neskaidrs arī, kurš atbild par fiskālo politiku, vai tā ir Eiropa vai valstis, nu ja tās ir valstis, tad kā mēs uh, apskatām šo nobeil klauzulu no, nav bailout, jeb nu, neglābšanas ne klauzulu. Nu, arī uh, ir jānoskaidro, kas paliek valstu kompetencē. Nu, es redzu, ka ir pašlaik grūti noteikt, par ko atbild Eiropa un par ko atbild valstis, bet e, šī atbildības sadala ir svarīga. Nu, vēl es neredzu, kā Eirozona, Eirozonas instrumenti iedaras uh, Eiropas eh, kopienas eh, metodēs. Nu, loģiski būtu jābūt eh, Eirozonas lēmumu pieņemšanai vai parlamentam, bet nu, tas ziņojumā nav skatīts šī iespēja. Un beidzot, kā fiskālā kapacitāte saskana ar Eiropas Savienības budžetu un kā tā palīdzēs risināt problēmas, kas ir saistītas ar budžetu. Nu, piemēram, dalību valstis eh, it kā piekrīt, bet nu, tajā pašā laikā maksājumi nenotiek, tiek kavējas un eh, nu, jautājums ir, kā fiskālā kapacitāte varētu risināt problēmas ar budžetu. Man pašlaik Daudz kas vēl nav skaidrs. Es domāju, ka pie tā ir jāstrādā tālāk, jo ir jābūt ceļa kārtai, lai padarītu Eiropu drošāku. Paldies! Paldies! Tagad ECR grupa. E, Kelmelkungs ne, nav šeit klāt. E, tad, tad Runēna Lērnera kundze. Paldies! Es vēlos precizēt, ka mēs eh, lielākoties esam vienisprātis, eh, lielākoties ar eh, Murašam kungu un Baltskungu sacīto. Šeit pamatā ir vīzija par Eiropas Savienību, kas izmanto budžetu lai regulētu tās lietas, kas principā ir dalību valstu kompetencē. Tas veidotu konfrontāciju starp Eiropas Savienību un dalību valstīm. Eh, tāds būtu iznākums. Šeit eh, mēs vēlamies izveidot eirozonas budžetu, kas principā nozīmētu, ka eh, būtu transferi nepieciešami. Tas savukārt raisa divus jautājumus vai šie transferi to rezultātā radītu morālo kaitējumu un vai tie vispār būtu pamatoti. E, budžeta kapacitāte visdrīzāk novestu pie šī morālā kaitējuma, nevis pie reformām. Dalība valstīs nebūtu motivācijas veikt reformas. Es nedomāju, ka mums būtu iespēja to novērst, kaut arī ziņojumā tas tiek tā apgalvots atšķirība konkurētspējā un produktivitātē Eirozonā ir pārāk liela. Un tas ir lielākais risks, kas ir iekļauts šajā ziņojumā. Šeit arī netiek runāts par disciplīnu tirgū. Tiek runāts par uh, nosacījumiem solidaritātes aspektā, bet tas ir pārāk vispusīgi, virspusīgi. Eh, mums ir jāatceras, ka struktūrālās reformas ir ļoti grūtas, tā skaitā Somijā. Somijā eh, tiek plānotas eh, visaptvarošas reformas un arī samazinājumus publiskajos tēriņos. Tomēr reformas, kaut arī tās ir īstermiņā, šķiet ļoti smagas, bet ilgtermiņā domājot, tās ir ļoti nepieciešamas. Šāds mehānisms, kas novestu pie transfēriem, nebūtu vēlams. Un vēl par šo, šīs budžeta kapacitātes finansēšanu tiek sacīts, ka Eiropas stabilitātes mehānisms varētu tikt eh, izmantots uh, finansēšanai. Bet tas ir problemātiski, jo sta stab stabilitātes mehānisms ir krīzes fonds pēc savas būtības, un dalību valstis ir īpašnieces šim fondam. Līdz ar to, piemēram, parlaments nevar pieņemt lēmumus attiecībā uz fonda līdzekļu izmantošanu. ECR par, par šiem jautājumiem vēl iesniegs savus grozījumu priešlikumus. Paldies! Thank you. And now I give the floor and also pass the chair. Paldies. Tagad nodošu vadību ar Tuīkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu apsveikt mūsu abus referentus par eh, projektu, ko viņi ir sagatavojuši diskusijām šādā tik būtiskā brīdī. Pilnīgi skaidrs, tāpat kā vispārējie šeit respektēju juridisko ietvaru, bet ņemot vērā situāciju, manuprāt, ir būtiski veidot skaidru politisku redzējumu tam, uz ko mēs dodamies. Tad, kad mēs izveidojām vienoto valūtu, Mums bija kopīga monetārā suverenitāte. Centrālās nacionālās bankas kļuva par Eiropas centrālās bankas akcionāriem un tika izveidota savā veidā federāla rakstura institūcija. Bet nav izdarīti secinājumi valdības līmenī. Savā laikā notika diskusijas par to, vai vajadzētu dot priekšroku uh, Eh, noteikumiem tādiem kā kopīpašuma noteikumi, nosakot tās robežas, kur nedrīkst pārkāpt, un pēc kuriem pārkāpjošās valsts tiktu pakļautas kādām sankcijām vai soda naudām, vai arī vajadzēja veidot ekonomisku un budžeta valdību. Un galīgi tas tiktu ierakstīts Amsterdams līgumā. Mēs izvēlējāmies eh, noteikumu principu un mēs izveidojām Eirogrupu, kas sastāv no Eirozonas finanšu ministriem, lūdzām viņiem īstenot kontroli un lemt par sankcijām. Tādējādi uzreiz varam teikt, ka noteikumi netika respektēti, sankcijas nekad nav tikušas noteiktas un pēc eirozonas pastāvēšanas 15 gadiem nav praktiski nekādu sankciju par pārkāpumiem. Citiem vārdiem sakot, noteikumi netiek respektēti, netiek ievērot un nav arī valdības. Un mēs esam vissliktākajā no situācijām. Konverģence nav notikusi un mēs ar grūtībām varam teikt, ka eirozona būtu optimāla zona. Tas nozīmē, ka eirozonas budžeta kapacitāte ir bez savas ekonomiskās politikas, ir nacionālās politikas, ko mēs mēģinām koordinēt, un ECB priekšsēdētājs veltīgi mēģina ietekmēt jaukt e, politiku sajaukumu. Līdz ar to es piešķiru lielu vērību tiem priekšlikumiem, ar kuriem nāk klajā mūsu abi līdzreferenti, un apsveicu viņus par paustajām ambīcijām. Mēs nevaram palikt situācijā, kādā mēs esam šobrīd, jo tas var ļoti slikti beigties. Es domāju, ka, ja tiek veidots eirozonas budžets, tad vajadzētu nošķirt ei, eirozonas un 28 valstu budžetus atsevišķi. Pretējā gadījumā to izpratne ir praktiski neiespējama. Pašreizējais budžets nav viegli izprotams, tīpaši pēc tam, e, kad parādījās Eh, budžetē satelīti tādi kā trust fondi, un mums ir nepieciešams skaidri nodalīts, e, nodalīt Eirozonas budžetu un Eiropas Savienības budžetu. Kā nodrošināt finansējumu? Šobrīd man ir grūti iedomāties eh, finansu maksājums, jo tas varētu palielināt tikai nastu nodokļu maksātājiem, bet eh, mēs varētu runāt par kompetenci pārcelšanu formai un ilustrācijai, kā tas um, varētu notikt, tā mēs varētu salīdzināt ar bezdarba apdrošināšanu Un ja mēs eh, runājam par amerikāņu federālā budžeta, kas ir 17 eh, vai 18% Amerikas IKP, un daļa no šī budžeta tiek veltīta sociāla rakstura un solidaritātes pasākumiem, un varbūt Eirozonā mēs varam runāt par kompetenci transferu šajā jomā, kur finansējums tiktu nodrošināts resursu transferu dalībvalstis pārceltu resursus uz eirozonas budžetu. Pilnīgi skaidrs, ka šim budžetam ir jāpalīdz uzsākt struktūrālas reformas un jāpanāk likumdošanas konverģence, lai eirozona kļūtu par optimālu zonu ar pilna laika ministru, kas netiktu pakļauts interešu konfliktiem, taiskaitā ar savas valsts finanšu ministru un arī ar valsts kases jeb trezoriju vadītāju. Roberto, es saprotu, ka man ir jāpārņem tagad e, vadība un dodu vārdu deputātei Nirkadei. No atvainojiet, e, Nils Torvalds. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos e, sākt ar pateicības izteikšanu referentiem par viņu darbu varētu sacīt, ka viņi uz papīra uzlikuši vairāk jautājumu nekā mēs esam spējīgi atbildēt šo debašu laikā. Un savā ziņā tas pat ir labi, jo īstenībā mums priekšā ir daudz jautājumu, un mums ir jācenšas atrast izēja no šī hausa. Ja uh, ņemam vērā arī to, ka ceļu kārtas visdrīzāk kā tāda būs kaut kas sarežģīts. Dažas no sarežģī, daži no sarežģījumiem saistīti ar to, ka eksante e, dažas lietas ir vieglāk izdarīt nekā ekspost. E, ja mēs varētu ņemt e, vērā visas problēmas pirms Eirozonas izveides, tad visdrīzāk būtu vieglāk šodien šeit sēdēt. Un salabot lietas pēc notikušā vienmēr ir grūtāk. Varu dot jums dažus piemērus eh, tām neskaidrībām, ar kurām mēs saskaramies. Šajā dokumentā mēs daudz ko sakam par asimetriskiem tie, triecieniem. Atgriežoties pie modela teorijas, manuprāt, viņš automātiski pieņēma, ka būs viens nesimetrisks trieciens, un tad, kad eh, vilnis no šī trieciena uh, mazināsies un pazudīs, tad viss tālāk būs vienkārši un bez aizķeršanās. Tas, protams, bija liels optimisms, eh, kāds valdīja 80. gados. Un mēs īstenībā šodien dzīvojam pilnīgi atšķirīgā pasaulē. Šodien dažas valstis saskaras ar ļoti skarbiem nesimetriskiem triecieniem, tādēļ, ka inovācijas viņus skar uh, dažādās veidos. Realtāte ekonomiskai pasaulē arī viņus skar atšķirīgā veidā. Tāpēc mans minējums varētu būt tāds, ka mēs dzīvosim ar asimetriskiem triecieniem, šo triecienu viļņiem, kas velsies mums arī visdrīzāk nākamos simt gadus. Un e, pie tā mums vienkārši ir jāpielāgojas. Tāpat laikā tas rada daudz jautājumus mums. mums kā izveidot sistēmu, kas ir noturīga pret šādiem nesimetriskiem triecieniem. Vēl viens piemērs problēmām, ar kurām mēs saskaramies, ir tas, kā ziņojums skarās uz kohēziju. Viens vienkāršs piemērs. Sakot, ka kohēzija ir izgāzusies vai kohēzijas politika ir izgāzusies. Visdrīzāk jūs runājat par diviem dažādiem eh, aspektiem šai problēmai. Mans skatījums par kohēzijas jautājums ir tāds, ka kohēzija ir izgāzusies. Paskatoties statistiku, kohēzija nedarbojas kopš 1975. gada aptuveni. Mēs esam visdrīzāk uh, palaiduši garām to, ka kohēzija nedarbojas pēdējos 40-50 gadus. Sakot, ka kohēzijas politika nedarbojas. Tad tur jau mēs saskaramies ar morālu problēmu. Jo tad mēs ar prindiņām sakām, ka kohēzijas eh, politikai bija kaut kas jāsasniedz, vairāk, lielākā apmērā nekā tas ir izdarīts. Un tad eh, parādās atkal jauns iespējas no politiskās viedokļa. Kohēzijas politika eh, nav nostrādājis, nozīmē, ka politiķi ir eh, izgāzušies šai ziņā. Un tas ir lielā mērā saistīts ar nākamo jautājumu, jautājumu par morālo kaitējumu. Jūs droši vien avīzēs pirms dažām dienām jau uh, lasījāt, ka Grieķijas pilsoņi ir parādā savai valstī 80 miljārdus nesamaksāto nodokļu apmērā. Tā varētu būt viena no lielākajām problēmām Grieķijas krīzē, ka viņi nemaksā nodokļus ja to varētu atrisināt ar kohēzijas politiku, tad eh, morālais kaitējums būtu daudz niecīgāks. Tātad, ņemot to vērā visu, es tomēr saku, ka jā, ir labi, ka šis ziņojums ir, jo tas norāda uz eh, sāpīgajām lietām un eh, aktualizē dažus centrālos jautājumus Eiropas Savienībā, bet varu apliecināt, ka vienkāršu atbilžu nebūs. Tāpēc, ņemot vērā to, ka mums ir aptuveni nedēļa, lai atrastu risinājums visiem šiem jautājumiem, tad eh, ap, izsaku atzinību referentiem un ēnu referentiem. Tuvākās dienas jums būs kā elle un esat tās pelnījuši. Paldies! Merci! Paldies! Došu tagad vārdu ēnu referentam no goja grupas, bet e, šķiet, ka viņas nav klāt. Nirjādas kundze nav klāt, Demasi arī ne, Maragals arī. Bet Basekauts ir mums. Thanks. Jā, paldies. Paldies referentiem e, un arī Jā, jāsaka abiem referentiem, Bāgas kungam un Berešas kundzei, kas ir lieliski strādājuši, lai salikt visu šīs lietas kopā. Nils, mēs varbūt tiešām nonāksim ellē, bet tas ir labs sākuma punkts, lai pārunātu sekas eh, vai eh, elementu šajā ellē. Manuprāt, eh, trīs pīlāri, ko ziņojumā ierosina abi referenti, kā daļu no fiskālās kapacitātes, ir tāds uh, pamats, e, ka mēs piekrītam, tas ir labs pamats tālākām diskusijām, tāpēc paldies referentiem par to, ka viņi to ir izdarījuši, apzinoties, ka viņi nāk no atšķirīgām valstīm, atšķirīgiem politiskiem skatījumiem, un tad kopīgi strādāt pie šāda ziņojuma, manuprāt, ir uh, darbs, kas ir tiešām labi paveikts. Uh, Un uh, ceru, ka arī abas jūsu grupas jūs atbalstīs. Un jūs, es domāju, paši zinat, kurā grupā tas būs vieglāk un kurā grūtāk. Es domāju, ka galu galā uh, pamats eh, mums ir diskusijās par risku un suverenitātes dalīšanu, un ja ir uh, E, vienota valūta, tad ir vajadzīga arī fiskālā kapitāta. Un varbūt dažas grupas joprojām dzīvo noliegumā, bet ja mums ir vienota valūta, bez kapacitātes mēs nevaram. Jautājums ir, kā salikt pareizos līdzsvarus. Un iedzinoties trīs pilāros, tad. E, izskatās, ka ziņojums e, izvirza pieņēmumu, ka ESM ir vienīgais variants, kas ir pieejams. Un tad paskaroties, kāda veida sloks tiek likts uz ESM un kas no tā tiek sagaidīts, tad es teiktu, ka mēs e, varbūt sagaidām par daudz no ESM un mums jābūt piesardzīgiem šajā aspektā. Tāpēc mums ir jāskatās arī uz citiem finansēšanas e, variantiem, ne tikai ESM. E, šim ziņojumam šis, e, šajā ietvarā vismaz pārāk daudz uzsver tiek likts uz ESM. Un ir labi arī ja juridiskais dienests varētu informēt mums, kādi vēl ir varianti bez ESM pašreizējā līguma kontekstā, jo tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, un ja mēs cenšamies visu balstīt uz šī brīža ESM, tad mēs varam saskarties ar problēmām. Tālāk par asimetriskiem triecieniem. Manuprāt, mūsu grupai viens no svarīgākajiem punktiem ir tas, ka tam ir jābūt automātiskam tāda automātiskam triecienu stabilizatoram. Mēs nevēlamies visa veida politiskās kritērijus, kas būtu jāizpilda pirms šī asimetriskā trieciena stabilizēšanas funkcija darbotos, jo tad mēs nonākam atkal tais pašās politiskajos apsvērumos, pirms varam to īstenot praksē, un tad asimetriskā trieciena absorbēšanai jādarbojas automātiski, indikātori ir jāpieņem iepriekš, nevis procesa laikā. Tas ir ļoti svarīgi. Tālāk par finansējuma trūkumu un, vai arī investīciju instruments. Šeit mums ir svarīgi, ka Eiropai ir lielāks investīciju trūkums, to mēs neatrisināsim tikai ar šo variantu, šo pieeju. Mums jāskata arī iespēja mainīt EFSI, kas pastāv, bet ir nepietiekams, ņemot vērā to, cik liela ir investīciju trūkumi. Uh, Tālāk par konverģences pīlāru. Mēs esam, zināmā mērā, skeptiski noskaņotu attiecībā uz pašreizo iniciatīvu, kur dalību valstīm tiek eh, lūgts nodrošināt uh, iemaksas šajā konverģences pīlārā. Bet cik lielā mērā, ja dalība valsts to nevarēs izdarīt, cik lielā mērā tad šis konverģences pīlārs būs funkcionēt spējīgs? Un tad mums ir jādomā arī par citiem eh, mehānismiem, kas palīdzēs nodrošināt, ka dalībvalsts veids šīs iemaksas. Nu, tās tādas bāžas, kas mums kā zaļajiem eh, ir eh, attiecībā uz sarunām. Nilsa nepacietību gaidu šo iespēju. Es nezinu, vai tu vai nepacietību gaida šīs sarunas. Mēs to noteikti darām, un uz šī dokumenta pamata mēs varam nonākt pie interesants nostājas parlamentam, eh, nodrošinot to, ka diskusijas par šo finanšu kapacitāti ir daudz plašākas, ne tikai eh, šajā eh, iestādē. Un mēs visi zinām, ka Vissvarīgākās diskusijas būs ar dalību valstīm, un tas ir lielākais izaicinājums mums kā parlamentam, vai mums būs pietiekami liela loma šajā procesā, un tāpēc paldies referentiem par sākumu nostāju, kas minēt šajā ziņojumā. Merci. Monsieur Maragall nous a rejoint. Maragall kungs ir eh, mums piebiedrojies. Oui, merci bien. Paldies priekšsēdētāji. Es baidos, ka man vajadzēs uzstāties, nedzirdot to, kas tika paziņots, kas izskanēja iepriekš. Kā parasti es turpināšu spāņu valodā. Pirmkārt, es atvainojos, ka es nedzirdēju uzstāšanās sākumu, bet kā nu. Tas ir acīm redzami, un kā tas vienmēr notiek, būs zināma atkārtošanās tam, ko es mēģināšu skaidrot un aizstāvēt. Es domāju, ka šī ir ne tikai lieliskā iespēja, bet arī labs dokuments, lai es varētu strādāt pie tā, lai to varētu izmantot kā pamatu parlamenta nostājai. Mums ir jābūvē un jāveidu pilnīgi adekvātam spārdomas, ņemot vērā parlamenta lomu šajā jautājumā, kas ir visnotaļ sarežģīts un Mēs apzināmies um, situāciju ar DFS, bet arī mēs apzināmies, kādas ir mūsu atbildības par to, kādai šodien ir jābūt eirozonai, pārvaldībai un darbības kapacitātei. Iespējams, ka es atkārtošu kaut ko no iepriekš sacītā par um, izskanējušiem jautājumiem, vēlos norādīt to, cik nozīmīgi ir virzīties mums kā grupai un kā parlamentam uh, ar šo tekstu. Domāju, ka ir viens viedoklis, uh, varbūt personiskāks, ir zināms semantiskais slasts, tad, kad mēs runājam par simetriskiem un asimetriskiem triecieniem uh, to, ko e, mēs devējam par asimetriskiem triecieniem, tā ir pretēja lieta asimetrija. Mums no vienas puses ir deficitārie debitori un kreditori no otras puses, un tā ir pretēju lietu asimetrija un vai mums ir jārunā par instrumentiem, lai mēs runātu par šo asimetrisko uh, semantiku un to, kas ir ietverts šajā ziņojumā. Jo katru reizi ir daļa par to, kā mēs vienu jautājumu saistām ar, eh, ar otru, un visā ziņojumā izpauž tas, ka visi trīs pilāri un atkarīgs tas, kāda ir mūsu, kāds ir mūsu skatījums uz tiem, pieprasa, lai tie tiktu pareizā veidā savienoti kopā, jo pretējā gadījumā, kā tas uh, nereti notiek uh, mūsu institūcijās, mēs katrs sākam virzīties pa savu ceļu ar saviem mērķiem, uh, un eh, pa paralēlām taistēm, kuras nekad nekrustojas. Šajā gadījumā man ir šķiet, ka tāpat kā mēs esam veidojuši Eiropas stabilitātes mehānismu pārveidošanu par monetāro fondu, tā ir laba iniciatīva. It īpaši, ja to var saistīt kopā ar pārējām politikām, iekļaujot uh, E, līdzsvaru trūkumu pārvaldīšanu, tālāk par reinīdei jeb e, nelāgodienu apdrošināšanu. Arī no šī viedokļa man ir pozitīvs skatījums uz instrumentu, taču jāpievieno arī kāds e, nosacījumu un atbildības elements. Pretējā gadījumā parādīsies tendence, ka mēs atgriezīsimies atkal pie uh, um, nepārtraukta morālā kaitējuma vai cita aspekta, un mums ir jārīkojas tomēr ambiciozāk šajā sakarā. Tas attiecas gan uz bezdarba apdrošināšanu, gan uz uh, lietainās dienas fondu. Es domāju, ka mums vajadzētu par to vienoties, un mums ir šo, pagaidām galds uz divām kājām. Uh, Eh, bezdarba apdrošināšana un reinīdēji, bet pietrūkst galdam trešās kājas, kas ir investīcijas, un ja tās nebūs, tad mums šī pakete nebūs eh, pabeigta un nebūs, nevarēsim arī kopīgi veidot starp šiem pilāriem attiecību, lai tie spētu pastāvēt. Un runāt par uh, eirozonas konverģenci. Un es domāju, ka šīs eh, trešais balss, trešā galda, kā ir investīcijas ar dažādiem instrumentiem mūsu rīcībā, Un arī šeit ir nepieciešams atbalsts no dalībvalstīm. Un ceturtais komentārs, eh, es ar to beidzu savu stāšanos priekšsēdētāju. Mums šeit ir grūtais līdzsvars starp Eirozonu un Eiropas Savienību, starp fiskālo kapacitāti Eirozonai un budžetu. Eiropas Savienības budžetu. Arī šis jautājums ir jāatrisina un jāpabeidz attiecīgi izmantojot gan jēdzienus, gan semantiku. Paldies, un tagad dodu vārdu Marko Valli. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos atvainoties sava kolēģa vārdā. Viņa veselības apsvērumu dēļ nevarēja ierasties. Es runāšu viņa vietā. Tad attiecībā uz šo ziņojumu un e, to, par ko esam vienojušies, teikšu tā, mana grupa nav īpaši apmierināta. Šeit nav demokrātiska pamata veiktajām izvēlēm šķiet, ka birokrāti un e, deputāti pārstāv lielās intereses. Un bieži vien cilvēki vietējā līmenī ir pret šāda veida politikas e, veidošanas e, pieeju. Mēs jau labu laiku, vairākus gadus ar Berešu skundzi diskutējam par šiem jautājumiem. Toreiz tas bija Berešu kundzes ziņojums, kas veido daļu no pieci priekšsēdētāju ziņojumu. Šobrīd eh, mēs redzam, ka eh, mēs nonākam pie eh, nelīdzsvarotības un budžetu eirozonai tas liktu dalību valstīm apvienot resursus, un tad būtu superfinanšu ministrs, kurš par visu ir, būtu atbildīgs. Mēs redzam, kas notiek Francijā, kas notiek Itālijā, Grieķijā. Tas nav demokrātisks, tas tiek uzspiests no augšas uh, privatizācija, liekot pārdot uh, valsts uh, uzņēmumus. Un mēs šeit runājam par Eiropas projektu, kas nebūtu nav demokrātis, tas tiek uzspiest tas eh, nav tas gudrākais veids, eh, ko darīt, eh, paņemot pārpalikums budžetā dažām valstīm un pārskaitot tos uz recesijā esošajām valstīm. Vai tas nozīmē, ka tāds būs risinājums tagad ar transfēriem, bet tas nekad nenotiks. Uh, tā, Eiropa nedomā šādā veidā un, uh, acīm redzot, nespēja domāt balstoties uz veselo saprātu. Mūsuprāt, šim projektam nav jēgas, jo tas pēc uh, pašiem pamatiem jau ir nedemokrātisks un netaisnīgs. Tāpēc attiecībā uz līguma grozījumiem, um, domājot par cilvēkiem, kuriem ir citas ekonomikas politikas padomā, uh, respektīvi tādas, kas nebalstās uz spekulācijām. Um, mums vajadzētu iekļaut līgumā izstāšanās iespēju no vienotās valūtas, lai izvairītos no šādas uzspiešanas, eh, kas tiek veikta ar monetāro sistēmu, ir jānodrošina demokrātija. Jūs runājat par demokrātiskiem pasākumiem, bet paši to neievērojat. Mums ir nepieciešama demokrātiska iespēja izstāties no šī būra, kurā tiekam iedzīti. Politikai ir jābūt vērstai uz cilvēkiem, nevis lielo interešu turētājiem, un jābūt ir daudz vienotākai pieeja. Es atvainojos, ka esmu uh, Vienīgais cilvēks, kurš eh, neiekļaujas kopējā kontekstā ar savu viedokli, bet es neesmu vienīgais cilvēks, kurš tā domā. Varu apliecināt, ka man ir pietiekami daudz atbalstītāju attiecībā uz šo pieeju. Mums ir nepieciešama lielāka demokrātija eh, attiecībā arī uz ekonomikas pārvaldību. Šis ietvers ir absolūti nedemokrātisks, kur cilvēki pieņem lēmumus aiz slēgtām durvīm, tie ir tikai birokrāti un deputāti, kas nepārstāv eh, cilvēkus. Paldies, mēs. Um E, tomēr par to runājam, un tas ir demokrātisks pasākums. Un tagad mēs esam es uzklausījuši klātesošo sēnu referentus un varam pāriet pie brīvā mikrofona, ņemot vērā to, ka mums šī zāle pilnīgi noteikti 16.30 ir jānodod dekonkomitejas rīcībām. Jā, Roberto. Uh, Tu tam sakos ļoti stingri. Vārds Roberto Gualtieri. Paldies priekšsēdētāji. Es neturpināšu par to, cik nepieciešama ir fiskālā kapacitāte, kā jau tas tika norādīts sākumā. Ir nepieciešams budžets vienotai valūtai, ne par to, cik nepieciešams ir vienotais tirgus, ne arī par trim pilāriem, jo, manuprāt, uh, Šeit ir norādīts trīs funkcijas - konverģence un simetrisko un asimetrisko triecienu uztvēršanu, bet es gribētu komentēt atsevišķas piezīmes, ko uh, pārziņojumu 9. un 19. paragrāfu tarifu. Mums vajadzētu izvairīties no pārpratumiem. Pirmkārt, ESM un tā iekļaušana līgumā un iespējamā pārveida par Eiropas monetāro fondu, kas ir ļoti būtisks jautājums. Un cits jautājums ir fiskālās kapacitātes izveidošana un funkciju depo, uh, definēšana. Šīs lietas ir savstarpēji saistības, jo esam varētu būt rīks, uh, tam. Bet eh, pirmkārt, juridiski runājot, es eh, gribētu nepiekrist Morisen kungam par to, ka līguma grozīšana ir vienīgais nosacījums šim uzdevumam. Protams, līguma grozīšana padarītu risinājumu eh, efektīgāku banku, bet tas nav vienīgais risinājums. Es gribētu uzsvērt to, ka pirmkārt līguma 175.3 eh, pants ir juridiskā bāze, un arī ja mēs eh, lasām eh, justīcijas tiesas lietu, kurā ir norādītas specifiskā funkcija, varētu, tas varētu tikt izmantots kā lieliski juridiskā bāze, runājot par inkorporāciju Eiropas Savienības budžetā. Mums ir pants div, numur 21 finanšu regulējumam, kur ir skaidri uh, norādīts, ka mēs varam iekļaut eh, papildu budžeta līnijas budžetā, un šeit pat nav nepieciešams eh, vienbalsīgums 3, 11, 3 ietvaros. Un šeit būtu iespēja šī līguma ietvaros paredzēt atsevišķu budžeta līniju, uh, kā arī to sākotnēji piedāvāt komisija. Otrkārt, koordinācija mums ir pants 316 un makroekonomiskā disbalans procedūra. Mēs varētu strādāt ar esošajiem līgumiem, saliekot kopā gan 175, 136 un konverģentus kodeksu. Un tālāk eh, mums eh, nāk jautājums par ESM un Eiropas monetāro fondu, kas ir sarežģītāks jautājums, un šeit ir jautājums 352 un līguma grozīšana, un es neiesniegšu detaļās, bet, manuprāt, abas lietas ir jāpatur prātā un veidojot ceļu karti, mums ir jābūt skaidrībai par to, ko mēs varam sākt jau tagad, ja ir politiskā grība, jo šeit ir iespēja un um, šeit ir skaidra iespēja tam. Paldies, turpina uh, uh, Žants Artvī, uh, vārds kolēģim Faisekaram. Paldies, Artvī, kungs. Uh, con uh, the, the... Es gribēju apsveikt abus līdzreferentus. referentus Šis ir ļoti daudzsološs projekts par ļoti grūtu tēmu, un es eh, esmu, tātad es ļoti atzinīgi vērtēju to, kas ir padarīts. Ir bijis grūti vienoties par šo darbu, bet tas ir izdevies. Es domāju, ka lai eh, nonāktu tik tālu, lai debatas iet uz priekšu gan šajā eh, mājā, gan citur. Tā tad ir jātiek eh, skaidrībā. Un es domāju, ka nu, pirmais būtu eh, visos trijos pīlāros jāpasaka precīzi, kāds ir līdzsvars starp atbildību un solidaritāti, tieši kas ir valstu atziņā, pārziņā, par ko atbild Eiropa. Es domāju, ka tas būtu ļoti liederīgi, un arī tādā pašā garā es domāju, ka vajadzētu ar šiem trim esošiem pīlāriem eh, paskaidrot, kādi tad ir ierobežojumi valstu budžetam nākotnē un kādas ir iespējas panākt, lai tā arī būtu, ņemot vērā, ko Artuī kungs teica. Un es domāju, ka varētu arī vairāk eh, vēl pievērst uzmanību dažādām finansēšanas iespējām, eh, kādas ir šai fiskālajai kapacitātei. Nu, jūs teicāt, ka ir iespējas uh, ESM, bet eh, būtu vēl jāskata arī citas iespējas, jo šis ir ļoti jūtīgs jautājums. Un tur ir grūti kaut ko padarīt, bet vajadzētu varbūt sistemātiski noskaidrot, kādas ir iespējas katram pīlāram, kas varētu būt piemērotas. Un beidzot, tā kā mums ir diskusijas par to, ko var padarīt nemainot līgumu un kas ir jādara līgumu mainot. Es domāju, ka e, visai šai konstrukcijai ir jābūt tādai, uz ko var paļauties. Nu, ir daži jautājumi, ko varbūt var bez līguma izmaiņām, bet nu, līgums būtu jāmaina. Nu, būtu labi, ja būtu līguma izmaiņas, lai varētu ne tikai lietot šo pašreizējo modeli, kopīgu atbildību, kurš nav bez trūkumiem, bet būtu arī jāpāriet uz, tātad jāiet viens soli tālāk uz šo dalīto suverenitāti, kas ir labāka. Paldies! Paldies! Fernandeša kungs nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos pateikties referentiem par paveikto darbu, it īpaši pervenšai. Beresai, manuprāt, šis ir ļoti labs sākotnējs teksts, lai runātu par to, kā mēs veidosim filāro, pis, eh, fiskālo pilāru Eirozonā. Un eh, mani pārsteidz nacionalistiskais diskurss šajā brīdī par to kāda ir birokrātu diktatūra Briselē brīdī, kad šīs sistēmas pastāvēšanas jēga ir veidot caurskatāmu demokrātisku funkcionēšanu Eiropas Savienībā. Un es gribētu norādīt uz diviem jautājumiem, jo, manuprāt, ziņojums ir ļoti labi mm, raksturots par šiem trim pilāriem, bet tomēr mums vajadzētu runāt par to, kā tos finansēt. Manuprāt, pilnīgi skaidrs, kā tam ir ir jābūt iekļautam debatēs, un mums ir jādomā par to, kāds notika, kādā veidā notiks šo trīs pilāru finansēšana. Tāpat es gribētu atgādināt eh, par to, kā eh, mēs runājām par 2010. gaidā finanšu stabilizācijas mehānismu, kas jau atdus eh, dieva mierā, un neviens tam nepievērš mūsu uzmanību. Un Eh, šeit bija runa par 40 eh, miljārdiem eiro finanšu kapacitātei, vai arī, kā šī Eiropas monetāra eh, fonda iekšienē, manuprāt, šie 40 miljārdi, kas paliek, kas ir budžet, komisijas budžetā, Šobrīd komisija ir kapacitātes līdz 140 miljardiem, kas varētu būt noderīgi mēdē konstitucionalizēts procesā. Mēdē savā kapitālā mēs dalība, mēs daudz runājam par to, kā to iekļaut uh, E, līgumos, bet šie 40 miljoni, kas ir komisijas, miljardi komisijas rīcībā, varētu tikt izmantoti. Un e, Eiropas komisija, es, e, uzskatot to kā akcionāru, mēs varētu padarīt legālu šo mehānismu. Otrais punkts, ko vēlos pasvītrot un kas ir runāt citās uh, sanāksmēs. Tās ir Eiropas centrālās bankas vadība. Eh, jautājums ir par to, kā ECB statūtos ir norādīts, kā attiecīgais pants var tikt izmantots uh, E, ierastās juridiskās e, leģislatīvās procedūras e, gaitā un var būt kā juridiskais pamats. Un tādā veidā var paturēt 20% peļņas, kas no kuriem daļa var tikt novirzīta Eirozonas budžetam. Domāju, ka mēs šeit varam izmantot uh, or, ierasto leģislatīvo procedūru. Tālāk pārdomas par to, kā Eiropas finanšu stabilitātes mehānisms var tikt izmantots, lai piesaistītu komisiju BD kapitālā un kā mēs varētu finansiāli atbalstīt šos trīs pilārus. Paldies, nākošais runātājs Silvija Gulāra. Paldies, priekšsēdētāji, apsveicam referentu faktus, kas mums pieš, ir devuši labu pamatu diskusijai. Gribu runāt par trim jautājumiem. Pirmkārt, mērķim ir jābūt eirozonas pa, padarīšanai par optimālu, ka šis ir pasākums ne tikai parlamentam par prieku, bet tas būtu rīks, kas dotu labāk iespēju izmantot resursus, eh, labāk izmantot eiro, kas ir valūta, kas ir iecerēta labklājībai. Tam ir jābūt mūsu galvenajam mērķim. Un varbūt jāpārdomā arī par e, publisko labumu, ko šī valūta dod, kas ir nepieciešams kā ekonomiskā politika, lai varētu nodrošināt sabiedrisko labumu. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, šķiet, ka Veikalā ir zilotnes, kā mēs organizēsim sadarbību starp Eirozonu un dalībvalstīm, kas atsakās tai pievienoties. Un apvienotās karalists sakarā pirmo reizi, diemžēl, Eirozonas dalībnieki atzinā domu par daudzvalūtu savienību, neorganizējot jaunu ietvaru. Līdz šim e, mēs visi E, uzskatījām sevi par Eirozonas parlamentu, jo visām valstīm ir iespēja iestāties. Un 12. protokolā norādīts, ka sagaidot, kā citām valstīm tiks dot, parādīsies iespēja pievienoties Eirozonai. Un ja mēs e, apstiprinām daudzvalūtu savienības uh, Daudzvalūtu savienība, tad mums ir nepieciešams jauns ietvers. Katrā ziņā šis jautājums tiek nodots jūsu viedajiem prātiem. Un nākošais jautājums par pašresursiem runājot, kuru sakarā starp institūciju darba grupa jau eh, strādā, manuprāt, parlamentārās kontrolas, nacionālo parlamentu vai jauktas struktūras kontrola atkarībā no tā, kādu izvēlu tiks izdarīta, ņemot vērā resursu izcelsmi. Manuprāt, šajā etapā mums ir jāpatur atvērtas dažādas opcijas un ja e, līdzekļi nāk no nacionālā līmeņa, tad varētu pamatot nacionālā parlamenta Eh, iesaistīšanos, bet vai šādā gadījumā mēs varam runāt par eirozonas budžetu? Un mums ir jāapzinās visas grūtības eh, kopš tā brīžā, eh, kas ir parādījušās, kad nacionālā līmenī tiek kontrolēts tas, kas notiek Eiropas līmenī. Es aicinu neievies sistēmu, kas sadrumstalot eirozonas resursus. Katrā ziņā bravo par paveikto darbu, par šo ļoti sarežģīto tematu, un es domāju, ka mēs eh, turpināsim strādāt uz jūsu piedāvātās bāzes. Paldies, turpina priekšsēdētājs, visi, kas vēlējās, var izteikties, un tagad lūkšu eh, mūsu eh, referentus teikt galavārdu pēc šīm ļoti bagātīgajām un demokrātiskajām sarunām. Bēgskungs. Jā, in der Tat. Uh... Jā, tik tiešām priekšsarētāji kungs, uh, debates bija ļoti daudzpusīgas, uh, balstījās uz uh, vairākiem ierosinājumiem, referentiem. Kopīgi turpināt to ceļu, ko esam uzsākuši. Sākšu ar to, ko sacīja kolēģis Pauls Tanks Priekšsēdētāji, jūs jau arī daļēji atbildējāt uz to, un to pašu darīja priekšsēdētājs Gotjērī. Varbūt eh, mums vajadzētu to atgādināt kolēģim, respektīvi eh, pētījums, ko pieprasīja šī iestāde 2013. gada juridiskās iespējas papildu EMU eh, e fiskālās kapacitātes veidošanai. Profesors Repāzī bija tas, kurš sagatavoja to. Uh, Man tas eh, liekas eh, labs izvērtējums attiecībā uz to, kas no budžeta viedokļa ir izdarāms un kas nav izdarāms, un ko ir iespējams eh, izdarīt bez līguma grozījumiem. Un arī tas, ko kolēģis Van Vaidzekers sacīja, interesants aspekts, ko viņš pieminēja, ir lietas, kuras mēs varam izdarīt bez grozījuma izdarīšanas līgumā, bet kur būtu labāks variants balstīties uz jaunu regulējumu ar grozījumiem līgumā. Tās ir lietas, par kurām ir jāpadomā. Un šeit tik tiešām ir tieši tā, kā priekšsēdētājs Gotjērī to norādīja, un tas pārsadzas ar to, eh, kas šeit eh, šajā pētījumā rakstīts. Ir daudz eh, piemēru Eiropas budžeta vēsturē, kur vispirms ir runa par ieņēmumiem un arī uh, MF, DFS augšējo griestu ievērošanas un savu līdzekļu augšējo griestu ievērošanas. Uh, Eh, tāpat arī saistībā ar Eiropas parlamenta kontrolas tiesībām un eh, deleģētā formā to arī nodrošināt. Tad no šāda aspekta skatoties, tas ir izdarāms. Varbūt mums ir nepieciešams kolēģiem vēlreiz izdalīt šo pētījumu. Un ņemot vērā dažu kolēģu veiktās interpretācijas eh, kontekstā, tātad, ko mēs dzirdējām, kas it kā ir iespējams un nav iespējams, es domāju, ka mums jālūdz arī vēlreiz komisiju detalizētāk no sava uh, viedokļa paska, paskaidro šīs lietas, lai mums būtu uh, tāds stabils pamats turpmākām diskusijām par šiem jautājumiem, bet arī balstoties uz savu pieredzi, 25 gadu garumā strādājot pie budžeta jautājumiem, es zinu, kas ir izdarāms, ir īpaši attiecībā uz fiskālo kapacitāti, kas kā papildinājums varētu tikt ieviests. Um, balstoties uz to, ko komisija ir ar trust fondiem eh, izveidojusi ārpusē, uh, un eh, attiecīgi parlaments eh, tiek nodots kā ārpakalpojuma procedūrā. Tā eh, laikā mums ir arī esošo tiesību ietvarā iespējams nodrošināt, lai parlamenta funkcijas netiktu ārpakalpojumam un nodots citiem. Tāpat arī kolēģiem no sociāldemokrāta frakcijas no Spānijas, ja es pareizi sapratu tulkojumā, runāja par Briseles diktatūru. Nē, mēs izvēlējamies uh, parasakot, tika izvēlēta eh, starpvaldību viedokļu eh, pieeja. Eh, kaut gan labāk būtu balstīties uz kopienas pieeja, kas ir labāks demokrātijas atspoguļojums, kas ir sniedz tādu dubultu iespēju. Un tas man rada bažas, ka lielā daļā no pasākumiem mēs neesam klāt. Un tas ir nodots uh, citās procedūrās, bet Nacionālajā parlamentē arī netiek klāt. Un tad mums ir jāpadomā, kā mēs varam stiprināt nacionālo parlamentu iesaistīšanu. Polam Tangam ir pilnīgi taisnība, ka tas, ko mēs šeit darām, neatrisina eh, budžeta eh, problēmas. Tas ir eh, it īpaši skaitīts, saistīts ar trešo un ceturto kategoriju budžetā. Mums ir jākoncentrējas uz šīm problēmām. Arī attiecībā uz finanšu prognozēšanu mēs tad neesam rīkoties spējīgi vairāk, ja tas tā notiks. Mums ir pie tā jāstrādā. Uh, Rovanens Lērners kundzes uh, minētais morālā kaitējuma jautājums, jo, manuprāt, ir pietiekam plaši pārunāts, runājot par uh, nosacījumiem un solidaritātes tematu. Es domāju, ka e, esam jau diezgan labi to aprakstījuši ziņojumā, un ja runājam par konkrētām valstīm un kolēģiem, kas e, šobrīd ir e, jau sasaistām ar atsevišķām nacionalitātēm, tad drīzāk viņi sūdzēsies, ka tur ir pārāk spēcīgi šie nosacījumi iekļauta. Solidaritāte un nosacījumi labi dar kopā, jo Eh, šeit ir eh, sasaistīta sociālās sistēmas un solidaritāte, un tāds nav vienkāršas debates, ar kurām mēs daļēji tad saskaramies šeit. Šeit es vēlētos arī pieminēt eirozonas un ne eirozonas valstu jautājumu. Tur mēs, manuprāt, esam ļoti precīzi formulējuši ziņojumā, ka svarīgākais ir iekšējais tirgus Eiropas Savienībā un eh, valūtai ir uh, valūta ir eiro. Divas valstis ir izmantojuši izņēmums, un septiņas valstis ir ceļā uz eiro. Tas nozīmē, ka ne eiro ir izņēmums es, starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Un tāpēc es vēlos e, sniegt ieteikumu. Tie kolēģi, kas e, ilgstoši piedara ne eirozonai, viņiem vajadzētu rūpīgi skatīties uz sarkanajām līnijām kur viņi vēlas iesaistīties uz nepieciešamo attīstību, kas ir vajadzīga Eirozonas tālākai attīstībai. Februārī eh, pieņēma paketi, kas eh, nav varbūt eh, pārāk viennozīmīga saistībā ar Lielbritānijas prasījumiem. Nu, tur nācās šo to no rīta, bet nu labi. Bet tas arī minimālais, ko mēs prasam, ir tie, kas ilgtermiņā nav Eirozonai lai viņi nebremzē Eirozonas e, attīstību un nesāk komandēt, kur Eirozonai jāvirzās. Tas mums arī ir jāņem vērā e, tālākā sadarbībā. Paldies Torvalds kungam! Viņš arī iepriekšējās ēnu referentu sanāksmēs ļoti daudz runāja par struktūra fondu un kohēzijas fondu lomu e, vājākām dalību valstīm un ko tas nozīmē investīciju iespējām. Uh, e, jā, Mm, ne, nebūtu šie struktūra fondi, kāda tad būtu situācija par kolēģis Gulārs sacīto, paldies par minēto, tik tiešām par šīs augsta līmeņa darba grupas vai eh, paša līdzekļa jautājumos septembrī būs konference, kur mēs varēsim paskatīties, um, ko mēs varam tur iestrādāt, vienmēr arī ņemot vērā to, kas konstitucionālās tiesas lēmumos ir noteikts, kādas ir iespējas, uh, Eh, nodrošināt nacionālo parlamentu tiesību ievērošanu. Mums ir jāatrod līdzsvars, lai mēs eh, nenonāktu pie situācijas, ka projekts izgāžās. Merci. Paldies, Pērvanš Vēras, paldies priekšsēdētāji, paldies visiem kolēģiem. Man šķiet, ka ik viens tomēr pirms uzstāšanās ir izlasījis ziņojumu un eh, ņēmis vērā tajā sacīto Murazānu kungs, kuru pārstāvē Balts kungs, uzdeva vairākus jautājumus, un es gribētu atbildēt, ka mūsu galvenais mērķis kā līdzreferentiem ir gan precīzi izteikties par uh, vairākiem aspektiem, bet mūsu nospraustais mērķis tomēr ir Dažus mēnešus pēc tam, eh, kad tiek noskaidrotas attiecības ar pienoto karalisti, Eiropas parlaments oktobrī nosūta skaista, vē, skaidru vēstījumu citām institūcijām par to, kas ir nepieciešams Eirozonai. Mums tik pārmests, ka mēs neesam uh, pieminējuši līgumu 125. pantu, bet tomēr tā tas nav par līgumu grozīšanu, par vairākiem jautājumiem šajā sakarā, sakot ar Morozānu kungu. Mēs nekur neteicām, ka nevēla, nevēlamies līgumu grozīšanu, un kaut kurā brīdī būs jāpārskata Eiropas valstu apņemšanās attiecībā uz eirozonas veidošanu. Taču, ņemot vērā izaicinājumus, mēs tomēr nevaram uh, nedarīt visu, kas ir iespējams līguma ietvaros. Jau tika norādīts, cik eh, līgumā bija daudz eh, lokanības. Uh, bet arī kādi ir priekšlikumi, kas varētu jau sniegt eh, skaidras garantijas eh, esošajai darbībai. Paustangs daudz runāja par trim līdzsvāriem, eh, pilāriem, par solidaritāti, par atbildību, un mēs arī to vēlamies paturēt kā vadmotīvu ziņojumā, un tāpat arī Mm. Es esmu starp tiem, kas nevēlas visu reducēt uz morāla kaitējumu jautājumiem. Un arī tāpat atzīt, tāpat kā vispārie, ka eirozona nedarbojas normāli. Tālāk par kompetencēm runājot, es domāju, ka pilnīgi E, skaidri jānorāda, ka konverģences e, kodeksa izveidošana nozīmētu labākus pasākumus veikt nacionālajā ziņā, tajā pašā laikā palielinot nacionālo ietekmi starp Eirozonas un Eiropas Savienības budžeta attiecībām. Kā, kā tas izskatīsies pēc 20 gadiem, es eh, nevaru to pateikt, un iespējams, ka šāda atšķirība vispār nepastāvēs. Taču uz šo brīdi mēs redzam, ka. Un tā kā juridiskais ietvars ir tāds, kurā mums ir 19 Eirozonas valsts, 7, kas gatavojas iestāties un 2 ar optautu, tad Eh, ap šo visu berzi mūsu darbs ir jāorganizē, un mēs to arī ņemam vērā. Torvalds kungs, Torvald kungs, viņš ir devies projām, bet eh, nākamībai tomēr, un iespējams, kā mm, līdzstrādnieki viņam to darīs zinā, par eh, konverģencija. Ja lieta seksanti būtu vieglāks nekā ekspos, tad es tomēr e, ne e, runātu tik daudz par šo priekšlikumu, jo e, pēc Maastrichtas bija skaidrs zināms, ka daudz vēl darāmā un arī parlaments Mertena ziņojumā norādīja Santi, kas bija jādara, un pēc Mertena ziņojuma mēs steidzāmies, lai nerisinātu jautājumus, kas Eh, nebija pašā epicentrā. Es domāju, ka abas, abām pieejām ir jābūt eh, vienai otru papildinošai. Un tālāk eh, Basam Eikautam vēlos pateikties par atbalstu ir tiesa, ka diskusijās izpaužas patiesa Eiropas garš. Jūs norādāt, ka mēs no esam daudz pieprasām. Šeit vajadzētu arī precizēt lietas. Ir tiesa, ka ir šī Eiropas stabilitātes mehānismas tā ārkārtīgi liels potenciāls, bet par grozījumiem, eh, par kuriem mēs jau esam runājuši Mūsuprāt, ESM ir jāpatur kā centrālais elements vienam mm, no iespēju veidiem reakcijai uz asimetriskiem triecieniem. Tā tas ir norādīts ziņojumā. Budžeta kapacitāte kapacitāti, taiskaitā ESM, bet mēs nevēlamies pārveidot ESM par alfa un omega no vienas puses un no otras puses, tomēr mēs norādām, ka, lai finansētu eh, Banku Savienības eh, eh, backstopu, ir jāņem vērā šajās diskusijās. Tālāk Maragāla kungam atbildot, jūs piedāvājat vienlaicīgi no nosacījumus gan lietainās dienas fondam, gan EDS. Un citrunātājs vēl uzdeva jautājumu, vai tiks izveidots automātisks mehānisms. Jā, tāds ir mūsu priekšlikuma virziens, jo mēs apzināmies, ka šajā ESM ir nosacījumi, un mēs vēlamies risināt teorētiskus, politiskus un praktiskus jautājumus, kas attiec uz eirozonas pretoš, eh, pret, rezistences iespēju asimetriskiem šokiem, un tāpēc ir doma par UBS un e, lietainās dienas fondu. Es nevēlos izteikties pārāk gari, man šķiet, ka esmu atbildējusi jau uz samērā daudz runātāju sacīto, vēl Fernandeša kungam divas piezīmes. Pirmā no tām, kā attiecībā uz EFSM, mēs atcaucamies uz 22. paragrāfu un mūsu prāt eh, tas būtu jāiekļauj eh, intervences kapacitātē tālāk pār ECB peļņas izmantošanu likumdošanas iespējām līdzreferenti ir vienojušies, ka šis jautājums būtu iekļaujams diskusijās ar grozījumu palīdzību. Lūk, ķerieties pie spalvas kātiem un tālāk redzēsim, kā mēs šo jautājumu varam risināt. Un visbeidzot par Silvijas Gulāras sacīto un sabiedrisko labumu, mūsuprāt, šis jautājums pilnīgi noteikti ir jātīsta. Un par Mario Monti ziņojumu, ar Mario Monti mēs tikāmies Romā, mēs skaidri redzam, kā notiek virzība šajā darba grupā, kur sākotnēji negribēja Eh, nodarboties ar eirozonas pastāvēšanas jautājumiem, bet kuri tagad ar savi, eh, saviem mandātiem seko šim darbam bet tā kā viņa paveiktā kopsavilkums būs pirms balsojuma plenārsēdē, tad iespējams tad mēs redzēsim, vai ir jāprecizē galīgā redakcija, lai labāk varētu ņemt vērā viņa pārdomas. Paldies, turpina priekšsēdētājs, paldies eh, Raimeram Bögem, Pervanšē Beresai un visiem runātājiem. Norādu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 7. jūnijas pulksten 12. Bet šķiet, ka referenti neiebilst, ja tam jāpār. Ja divām dienām līdz ceturtdienai, 9. jūnijam, tiek pārcelts grozījuma iesniegšanas termiņš. Vēl aizvien pulksten 12. Nākošā kopējā budžeta ekon komitejas sanāksme 11. jūnijā lai ņem, varētu skatīt grozījumus, kā arī lai uzklausītu finanšu ministrus, kas ir piekrituši izteikties mūsu kopīgajā komitejas sēdē. Šis būs ļoti svarīgs brīdis. Un tālāk, iespējams, septembrī kopīgā komitejas eh, sanāks vēlreiz kopā, lai balsojumā izteiktos un ar iespēju skatīt šo jautājumu oktobra plenārsēdē. Es lūdzu ekonomikas komitejas priekšsēdētāju mani eh, atvainot par laika pārsniegšanu, bet jūs bijat līdzzinātājs šajā pasākumā. Tās gan ir tikai 15 minūtes, un manuprāt, debats bija tā vērts, un arī laiks tika izmantots ļoti noderīgi. Apsveicu kolēģi!